Es ziņoju par procedūru saskaņā ar 70a reglamentu pāntu. Tas ir jauns rīcības veids, jauna procedūra, kur ir runa par pirmās, pirmā lasījuma vienošanos. Un pirmo reizi mēs rīkojamies pie šīs procedūras, par to es jau ziņoju sanāksmes sākumā, un tur ir runa par Liba komitejas priekšlikumiem. Un noteiktajā termiņā neviens uh, Uh, lūgums netika iesniegts, ka vajadzētu organizēt debetas vai balsojums, un tāpēc uh, saskaņā ar 70a reglamentu pantu šie uh, likumdošanas akti tiek uzskatīti par pieņemtiem un tiks pievienoti pieņemto tekstu sarakstam protokolā. Tagad balsosim par partnerattiecību un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Irāku. Pirmais